Katrīnas Eštonas vārdā, tātad Savienības augstās pārstāvis vārdā, es pastāstīšu par situāciju Ukrainā. Ir ļoti būtiski, lai mēs uzņemtos atbildību un dotu Ukrainai iespēju izpildīt to, ko no mēs tās ceram sagaidīt. Mēs tikāmies pirmdien ar prezidentu Janukoviču un piedalījās arī komisijas priekšādātājs Barozo kungs un arī uh, Rompēja kungs. Un mēs kopā apspriedām tirsniecības sakaru perspektīvas. Tav un varēja redzēt, ka ambīcijas abās pusēs ir lielas. Mūsu sarunas notika tādā atklātā gaisotnē, un es eh, esmu pārliecināts, ka samitā mūsu attiecībām tika piešķirts jau konkrēts veidols. Mēs runājām par rīcības plānu, par uh, brīvās pārvietošanās uh, iespējām Ukrainas pilsoņiem un citām iespējām, kā Ukrainai ļaut piedalīties Eiropas Savienības programmās. Mēs runājām arī par situāciju Ukrainā pašlaik un apspriedām nākamā asociācijas nolīguma izstrādi un reformas, kas šobrīd notiek Ukrainā. Protams, ka ir jāturpina aktīvi strādāt un domāt par NATO, domājot par NATO samita rezultātiem pagājušajā nedēļā un arī par uh, pārunām, kas ir bijušas Eiropas Savienībā, var redzēt, ka mums jau ir ciešas attiecības arī attiecībā ar Krieviju. Pašreizajā valdība ir ķērusies pie reformām, un mēs, protams, to atbalstam. Tad ir jautājums par valsts iepirkuma likumu, kas būs ļoti svarīgs cīņā ar korupciju. Līgumi ar Startautisko valūtas fondu ir noslēgti un reformas ir uzsāktas īpaši enerģētiskajā sektorā. Jāsaka, ka Ukrainas valdība šādā veidā ir spējusi mazliet nostabilizēt situāciju valstī, un tas ir ļoti svarīgi. Taču mūs satrauc nepatraukties ziņojumi par uzbrukumiem brīvībai un pamatprincipiem. Mēs esam saņēmuši arī dažādas sūdzības runājot par mēdīju brīvību, biedrošanās brīvību, sapulču brīvību konstitucionālā tiesa nesen atcēla dažus kon iepriekšējās konstitūcijas, tās lauktās oranžās konstitūcijas aspektus. 96. gada konstitūcija prezidentam sniedz lielāku varu, un tā tagad ir spēkā. Protams, šis lēmums ir apšaubīts. Protams, Ukraina var izdarīt konstitucionāls reformas, taču šis process ir jāvirza uz ilglaicīgas sistēmas izveidu ar labas sabalansētības starp dažādiem varas zariem. Tas ir jautājums, kas tika iekļauts arī jūsu februāra rezolūcijā Vēl kāds nesen pieņemts punkts no konstitucionālās tiesas puses saistās ar parlamenta termiņu. 96. gada konstitūcija, kas tagad ir spēkā, dod četrus gadus parlamentam. Tiesa ir lēmusi, ka parlaments varēs strādāt piecus gadus, jo tika ievēlēts 2004. gada konstitūcijas ietvaros. Un tas nozīmē, ka pieeja ir tāda ļoti brīva. Un pašreizējā administrācija tieši šādi rīkojās. Ukrainai, gribu uzsvērt, ir nepieciešams atklāts konstitucionālais process, nevis lēmumi, kas tiek pieņemti izējot no situācijas. Pēdējos gados politiskā brīvība visumā bija labi attīstīta Ukrainā Un uh, vēlēšanas arī atbilst starptautiskajiem statūtiem. Taču vietējās vēlēšanas oktobrī tika kritizēta no novērotāju puses. Pat ja, kri, pat ja šī kritika galvenokārt saistījās ar tehniskiem jautājumiem, tas ir solis atpakaļ. Brīvības, demokrātijas principi ir fundamentāli mūsu dalību valstīm. Šiem principiem mēs nevaram pieļaut kādas atlaides. Un tieši Ukrainas gadījumā, kas ir mūsu partneri, ļoti svarīgi, mums ir vajadzīgas kopīgas vērtības nākotnēji. Tas ir izaicinājums mūsu partnerībai nākotnē. Kā jau pirmdienas samitā teicām, mums jāturpina ļoti skaidri sniegt savu viedokli Ukrainai par tās novērtējumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies komisāram de Guhtam. Nu, vispār turētāju sarakstā nākamais esmu es, bet e, tomēr došu vārdu Elmāram Brokam divas minūtes lūdzu. Priekšādātāja kungs, godātais komisāra kungs, kolēģi, gribētu teikt lielu paldies par šo rezolūciju, šo paziņojumu augstās pārstāvis vārdā. Man nekā daudz nav ko piebilst, ņemot vērā parlamenta stabilitātes intereses. Mēs esam nonākuši pie vēl lielākām stabilitātes izredzēm Ukrainā. Un ir zināms gan, ka pašvaldību vēlēšanas nebija, nenotika gluži korekti, un to vajadzētu piefiksēt, un to, ka slepenā dienesta vadītājs uzrauga arī konstitucionālo tiesu, un tas nav gluži saskaņā ar oranžo rezolūciju, nu tas tomēr um, arī mums ir jāatzīst. Ļoti būtiski ir cilvēktiesību jautājumi, un ņemot vērā Ukrainas Eiropas perspektīvu, šie jautājumi iegūst vēl papildus nozīmi. Pirmdienas apspriedē ir panākts nozīmīgs progress pārunās ar Ukrainu, un nevajadzētu um, vajadzētu novērst to, ka procesa sekmes kļūst atkarīgas no vīzu režīma. Ir jātīsta tirniecības kontakti, jāpiesaista Ukraina ciešāk Eiropas iekšējam tirgumu un skaidrs, ka ne tikai ekonomiskā, bet arī politiskā perspektīva Ukrainai un arī ekonomiskā perspektīva Ukrainai saistās ar Eiropas Savienību, ka, ko nevar teikt par atkarību no Krievijas energoresursiem. Dāmas un kungi, mums vajadzētu arī paturēt prātā, ka tas, par ko mēs runājam, ir ne tikai Ukrainas interesēs, bet arī mūsu interesēs. Liels paldies! Paldies, kolēģi Brok. Severīna kungs lūdzu sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā. Es varētu parafrāzēt kādu slavenu teicienu. Nejautājiet, ko Ukraina var izdarīt Eiropas Savienības labā, bet ko Eiropas Savienība var izdarīt uh, par labu e, Ukrainai, lai varētu iekļaut to šajā Eiropas projektā. Tā mūsu grupa attiec pret Ukrainu. Mums ir jābalstās uz faktiem, jāpieņem strateģiski lēmumi. Es esmu pārliecināts, ka šie kritēriji faktiski ir sasniegti. E, vismaz pēdējais samits par to liecina un paldies komisāram par e, to, ka viņš arī pauž šādu attieksmi līdzsvarota pieeja. Mums ir jāpalīdz palīdzību, ne tikai jāprasa kaut kāda izpildu no Ukrainas. Iekšējās eh, politikas eh, pretrunas mums ir eh, jāvērtē objektīvi, nevis vienkārši no tāda viedokļa, ka dažas partijas mums tur patīk un dažas nepatīk. Uh, Mums uh, ir jābalstās uz pierādījumiem un faktiem, nevis uz kaut kādām baumām un minējumiem. Mums ir organiski jāintegrē Ukraina Eiropas projektā, nevis jāizmanto Ukraina konfrontācijā ar tās un mūsu kaimiņiem. Es domāju, ka uh, varbūt mūsu pieeja nav perfekta, bet vismaz tas ir labs piemērs. Gribu gan norādīt uz dažām kļūdām. Uh, E, drukātajā tekstā. Tas būtu jāizlabo. Un būtībā šī rezolūcija ir domāta, lai visiem uh, Ukrainas politiskiem spēkiem sūtītu ziņu, ka ir pēdējais laiks viņiem apvienoties, uh, vismazais kādas minimālās uh, valstiskās darba kārtības. Uh, lai panāktu politiskos rezultātus, kas nodrošinātu labāku dzīvi cilvēkiem un labākas iespējas valstī, integrējoties Eiropas Savienībā. Nav nekāda vajadzība internacionalizēt iekšējos konfliktus. Pildīsim pašas savus mājas darbus, un tad viss būs kārtībā. Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies, kolēģi Severīna. Aldes vārdā lūdzu kolēģi Valēna. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi. Ir interesanti novērot, ka par Ukrainu mēs runājam bieži. Es ceru, ka tas liecina par progresu. Ir jāizrāda pragmatisms, turklāt abām pusēm ņemot vērā kopējās intereses un attīstot kopīgus projektus un veicinot partnerību Es ļoti priecājos par Ukrainas vadības, eh, um, valdības paziņojumiem par to, ka tā ir ieinteresēta stiprināt saiknes ar, uh, Ukra, ar Eiropu. Un ir ļoti būtiski novērst tādu konfrontāciju vai konfliktus starp iesaistītajiem, iesaistītajām pusēm, arī citu starpā starp Ukrainas partijām, jo arī Ukraiņi ir pelnījuši demokrātisku valsti, ka, kurā valda labklājība. Ir jāpalielina pieejamība Eiropas Savienības programmām, un sevišķi interesanti, sevišķi patīkami man ir uh, dzirdēt e, visu, kas attiecās uz ekonomiskās, brīvās ekonomiskās zonas izveidi pasākumus nepieciešams konsolidēt. Publiskā valsts iepirkuma likums tika pieņemts šogad, bet uh, ir pieņemts arī jauns likums par nodokļiem, bet tam nevajadzētu apdraudēt mazo un vidējo uzņēmumu situāciju. Uh, un mums nevajadzētu pamācīt Ukrainu vai skatīties, ko mēs varam iegūt no Ukrainas. Mums ir jāpalīdz Ukrainai uzlabot savu situāciju, lai valsts var attīstīties un uh, lai tās nākotnē tā būtu demokrātiska valsts. Paldies! Paldies! Zaļos lūdzu pārstāvēs kolēģe Harmsa. Divas ar pusminūtes lūdzu. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Pēdējo dienu laikā Kijevā, Luganskā, Harkovā un citās lielās un mazās Ukrainas pilsētās ir notikušas lielas protesta demonstrācijas. Desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku ir izgājuši ielās. Viņi protestē pret nodokļu likumu, kas tiek vērtēts kā netaisnīgs. Un ja mēs, ja mūsu rezolūcija, ja mēs runājam par to, kas ir tās adresāts, tad tie ir Ukrainas cilvēki, Ukrainas pilsoņi, jo viņi arī protestējot garantē to, ka Ukraina turpinās attīstīties kā demokrātiska valsts. Mēs satraucamies par to, ka demokratizācijas process var tikt apdraudēts, bet Eh, tas ir īstais laiks, lai mūsu bažas paustu, lai tās sadzirdētu un, eh, Ukrainas valdību un iestādes. Rītdien Kijevā ielās izies simtiem tūkstoši, varbūt pat miljonus cilvēku. Es ar lielu interesi sekoju notiekošajam un arī, protams, raizējos par to, kas notiks turpmāk. Līdz šim, liek labi ir tā, ka vismaz pulcēšanās brīvība netiek nekādi ierobežota. Arī tas jau ir labi. Man prieks, ka rezolūcija bija pieņemama visām politiskajām grupām un būtu ļoti liela kļūda, ja Eiropas parlamentā mēs sadalītos nometnēs, kurš, nu, kuru politisko nometni Ukrainā uh, aizstāvēs un atbalstīs, jo tā nekāda labuma nebūtu. Un kaut gan šī rezolūcija tiek pieņemta pēc samita, tomēr ņemot vērā plašos protestus un demonstrācijas un arī startautiskā valūtas fonda reformas dēļ mums ir ļoti rūpīgi jāsako līdz tam, kas notiek Kijevā un Ukrainā kopumā. Paldies par uzmanību un es ceru, ka mēs arī turpmāk kopā, arī sadarbojoties ar komisiju, spēsim solidā, solidaritātes garā sadarboties ar Ukrainu. Paldies! Paldies, kolēģe Harmsa! Lūdzu!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 Ukrainas nākotni. Es domāju, ka Ukraina arī skatās uz to, ko mēs šeit sakām. Un tāpēc mums vajadzētu uzskatīt, ka mūsu rezolūcija ir kā vēstule, vēstule un ziņa eh, nevis kādai vienai partijai, bet visiem Ukraiņiem. Un tāpēc eh, ir jāparāda, ka mēs esam ieinteresēti. Eh, mums ir jārunā kā labiem kaimiņiem kas ir gatavi sveikt Ukraiņus šeit. Paldies Rebekai Harmsēks, ļoti labi zina, ko un kā sacīt. Vēlēšanas Ukrainā varbūt eh, ne, bija neapmierinošas, eh, nebija ideāli ievērot visas demokrātisku vēlēšanu standarti, un tomēr ir jāsaka, ka Ukrainai ir iespēja attīstīties, un mēs vēlamies šo attīstību atbalstīt. Mums ir jārunā arī par labajām lietām, nevajag tikai runāt par ekonomiku, e, ir jārunā arī par to, kas labs ir noticis politis, politiskajā jomā, un jāparāda, ka durvis Ukrainā uz Eiropu ir atvērtas, un samitā izskanēja tieši šī doma, un tas ir ļoti labi, ka šodien mēs runājam par faktu, ka šī rezolūcija nav veltīta kādai vienai konkrētai partijai, tā ir visiem Ukrāņiem, un mēs to esam pieņēmuši kopā. Paldies! Vienu minūti došu vārdu gojas pārstāvim Kohličeka kungam. Pane předsedající, milé kolegyně. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Parastie cilvēki Runājot par uh, Ukrainu, droši vien iedomājasies Maks Varboks Verkličko, kas piever vienu pretinieku pēc otra. Bet uh, mums vairāk interesē, piemēram, tranzīta noteikumu ievērošana dažādiem energonesējiem, kas iet cauri Ukrainu. Ukraina ir ļoti svarīgs spēlētājs, un tādēļ ir svarīgi uzlabot attiecības arī ar Krieviju. Ukraiņi uh, ir viestrādnieki daudzās Eiropas Savienības valstīs. Un Ukraina sastopas ar daudzām problēmām, līdzīgi kā citas Ukrainas kaimiņu valstis, kā korupcija, sarežģīta vīzu sistēma un tā tālāk. Faktiski jāsaka, ka šie jautājumi prasa ne tikai tīri tehnisku risinājumu. Un gal galā, manuprāt, rezolūcija labs kompromiss, un mēs to atbalstam. Paldies! Paldies! Eiropas brīvības un demokrātijas frakcija pārstāvēs Beldera kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Lielie uh, procedūru un tiesību pārkāpumi uh, 31. Um, 31. oktobra notikušajās vēlēšanās, tam vajadzētu būt brīdinājumam Eiropas uh, Savienībai. Piemēram, tika nodrukāti ļoti daudzi viltoti vēlēšanu biļeteni, tie tika uh, arī pārfotografēti vai kopēti. Un bija arī kandidāti, kuriem neļāva piedalīties vēlēšanās, kuriem, kurus nepielaida uh, kā kandidātus un domājot par 2012. gada vēlēšanām, jāpadomā, ko darīt. Mums ir jānovērš autoritāru tendenču uh, izvēršanās Ukrainā, piedāvājot savu politisko pieredzi, un uh, ir nepieciešams atbalstīt demokrātiskos spēkus. Uh, Komisārkungs, jūs uh, mums gan uh, ļoti optimistiski izklāstījāt situāciju. Paldies! Tagad Melcera kungs lūdzu, priekšēdētāja kungs. Mēs visi zinām, ka Ukraina ir viena no lielākajām kaimiņu valstīm Eiropas Savienībai, un tai ir liels nākotnes potenciāls. Eiropas Savienībai tā ir būtisks ekonomisks partneris, bet politiskā ziņā Ukraina šķiet attālinamies no Eiropas Savienības un uh, arvien lielākus panākumus gūst prokrieviskais, uh, pro, prokrieviskie spēki Ukrainā. Vienkāršie cilvēki Ukrainā droši vien vēlas kļūt eiropeiski, bet Eiropas Savienība zaudē arvien vairāk no tā, uh, ja mēģina pasniegt sevi kā tādu super uh, varu. Un mums nevajadzētu raudzīties uz Ukrainu no augšas. Mums ir jābūt iespēja, jādod Ukrainai iespēja attīstīties, un tad mēs varētu raudzīties, varbūt Ukraina varētu palikt neatkarīga no Eiropas Savienības. Paldies! Gālera kungs, lūdzu, priekšādātāja kungs. Ir ļoti liels sadarbības potenciāls Eiropas Savienībai un Ukrainai. Par to liecināja arī samits. Un runājot par vīzu atvieglojumiem un asociāciju nolīgumu, tie ir tikai divi piemēri sadarbībā. Asociācija nolīgumā ir izceltas pozitīvās uh, lietas, bet, bet uh, parāda, tomēr dzīve parādīs, kas tad īsti ir, um, vai tiešām tas, kas rakstīts uz papīra, tiek arī izpildīts. Un ir arī Uh, noteikts, ka viss, uh, visi, viss valsts iepirkums, kas attiecās uz uh, futbola čempionātu, ir izņemts ārā no šī valsts iepirkuma likuma. Manuprāt, tur vienkārši kāds grib tā teikt viegli nopelnīt. Es gribu teikt paldies par to, ka jūs uzsvērāt komisārkungs savā runā Uh, visus pozitīvos aspektus uh, Ukrainas attīstībā, bet uh, neveiksme pašvaldību vēlēšanās tomēr ir solis atpakaļ. Kolēģis Severīns runāja par to, ka nevajag internalizēt iekšējos konfliktus, uh, nu, būtībā agrāk to sauca par neiejaukšanos iekšējās lietās, un tam nevajadzētu būt principam, saskaņā ar kuru mēs darbojamies Ukrainā. Mēs gribam Ukrainu pietuvināt Eiropai, tāpēc mums ir jāpiemēro um, tāda mēraukla, kas ļautu Ukrainai attīstīties saskaņā ar demokrātijas un cilvēktiesību principiem un šeit nevajadzētu pieļaut atpak, atkāpšanos. Findank. Paldies, kolēģi Gāler. Kolēģis Svoboda, lūdzu, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, būsim atklāti. Oranžā revolūcija, diemžēl, nenoved pie tā, ko mēs no tās gaidījām, un tāpēc arī ir konflikts vai domstarpības par to, ko varēja gaidīt no Timošenko vai to pašu, ko no Janukoviča. Arī pašvaldību vēlēšanas neatbilda Eiropas standartiem, un tas ir lielākajai daļai cilvēku skaidrs arī Ukrainā. Bet atšķirībā no kolēģa Gālera, es gribētu teikt, es gribētu jūs aicināt Nu, runājiet ar Timošenko tā, kā mēs runājam ar tā saucamo reģionu partiju. Runājiet atklāti, nevis netraucējiet parlamenta darbu, un mēs savukārt skatīsimies, vai tiek ievērotas Eiropas normas. Harmsas kundze sēž pa vidu starp mums, varbūt mēs varētu vienoties par to, uz ko mūs aicināja Harmsas kundze. Palīdzēsim valstī nostāties uz kājām saskaņā ar Eiropas standartiem un tiesisko sistēmu. Tā ir mūsu politika, no tās mēs neatkāpsimies. Un, protams, ka mēs kritizējām vēlēšanu norisi, bet pamēģiniet panākt, lai Timošenko opozīcija kļūtu konstruktīvāka. Mihail Gāler, tu esi vienmēr tik konstruktīvs. Lūdzu, palīdz Timošenko kļūt konstruktīvākai. Paldies! Dank, Svoboda, als nächstes, Paldies, kolēģis Migalskis, lūdzu. Eh, panie Przewodniczący, panie Priekšsēdētāji, kungs. Dāmas un kungi, vēlētos atsaukties uz Severīnu kungu, kurš teica, ka mums vajadzētu skatīties, ko mēs varam darīt Ukrainas labā, nevis uz to, ko Ukraina varētu darīt mums, gribētu pateikties Severīnu kungam par to, jo tāds ir mūsu darbs. Vēlēšanas, protams, nebija ļoti atbilstošas mūsu standartiem. Bija dažādi pārkāpumi, bet Hārmsas kundze pareizi uzsvēra, ka mūsu darbs nav skatīties uz atpakaļ uz kādām atsevišķām partijām, bet skatīties uz to, ko mēs gribam un ko grib Ukraiņi. Jo Ukrainas dalība Eiropas Savienībā ir mūsu interesēs, un tas ir arī Ukraiņu interesēs. Domāju, ka gribot sasniegt pārāk daudz, nav pareiza politika. Parlamentā ir tie, kas ir ļoti liberāli par cilvēku tiesību jautājumiem, attiecībā pret saviem strateģiskajiem parlamentāriešiem, bet tai pašā laikā ļoti prasīgi no, pret Ukraiņiem. Ukraiņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, neskatoties uz to, ar kuru partiju mēs runājam. Gal galā uz kārts ir likts tuvas asociācijas pastāvēšanas starp Ukrainu un mūsu savienību. Kembels Benemans. Priekšsēdētāji kungs, es Ukrainu labi zinu, esmu bijis Krimā un Ukrainā vāc arī dažādas Ukraiņas mākslas darbus. Ukraiņi ir ļoti jauki cilvēki, taču politiski es teiktu, esiet uzmanīgi, šī valsts ir sadalīta pus rietumnieciskā daļā un austrumnieciski verzitā daļā. 43 miljoni cilvēku, un Krievija šo valsti redz kā savu piemājas dārziņu. Sevastopolē ir Krievijas flote, un, protams, no turienes viņi uzturēs savu pārvaldību uh, šajā jūrā. Uh, nepareiza Baronas Aštonas pieeja šai jautājumam varētu mums radīt liels problēmas, jo tas radītu visdažādākās problēmas - migrāciju un daudz ko citu. Labāk palīdzēt citā veidā un uzturēt šo valsti kā neatkarīgu, ne eiropeisku valsti. Paldies! Paldies Kembelam kungam! Čegedī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi! Domāju, ka varam vienoties, ka Eiropas Savienībai Ukraina ņemot vērā tās izmērus, ir strateģiski svarīga valsts. Pamatpartners, varētu teikt. Taču divas lietas rezolūcijā trūkst. Pirmkārt, nav minētas etniskās minoritātes, Mēs zinām, ka 60-65% ir ukraiņu, bet ir arī ungāri, krievi, tatāri, rumāņi un daudzas citas tautības. Es gribētu redzēt šo rezolūciju kā tādu, kurā būtu mūsu prasības minoritāšu jautājumā, izglītības jautājumā, minoritāšu valodās Un arī jautājums par kultūra mantojumu saglabāšanu, piemēram, Transkarpatu reģionā, kur tiek iznīcināti dažādi pieminekļi. Mēs neiestājāmies tik ļoti pret šīm pārkāpumiem vēlēšanās. Eiropas Savienībai vajadzētu skaidri šos jautājumus definēt. Zaļevska kungs. Šī bija svarīga nedēļa Eiropas Savienības un Ukrainas attiecībām. Pozitīva nedēļa šai ziņā. Pirmkārt, pirmdien samita laikā mēs izveidojām kopā tādu kā ceļvedi. Liberalizācijas virzienā runājot par vīzām. Pēc tam rīt mēs balsosimies par, manuprāt, labu rezolūciju šajā parlamentā, atverot ceļu tālākai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Tas paver šādas iespējas un, zināmā mērā, aizver tādu diskusiju, kas mums šeit ir notikusi. Ir ļoti labi, ka mēs esam izveidojuši kompromisu, uh, ka runājam vienā balsī, nevis uzrunājam politiskās grupas Ukrainā, Janukoviča reģionu partiju vai Timošenko partiju, bet Ukraiņu tautu kopumā, aicinot viņus reformēt savu valsti, lai kādreiz kļūtu par mūsu dalību valsti. Ir ļoti svarīgi novērtēt Ukrainas valdības funkcionēšanas spēju un administrāciju pēc tās panākumiem. Šī ir pirmā valdība, kas ir īstenojusi reformas sadarbībā ar Starptautisko valūtas fondu, un mēs redzam, ka reformām ir pozitīvs devums runājot par ekonomiku. Redzam, ka strupceļš, kāds bija pēdējo gadu laikā izveidojies Ukrainā, varētu tagad beigties. Taču tai pašā laikā Ukraina grib kļūt par Eiropas daļu. Un mums jānoroda uz šiem pārkāpumiem vēlēšanās. Paldies Zaļevska kungam! Sieviča kungs. Paldies! Šodien mēs runājam citādā atmosfērā. Emocijas ir zudušas, un rezolūcijas vārdi labi atspogļo realitāti. Ir labi, ka parlaments runā vienā balsī, lai gan mēs vienmēr to nevaram izdarīt. Šī rezolūcija ir par demokrātijas kvalitāti par to, kā mēs vērtējam demokrātiju Ukrainā. Tā ir rezolūcija, kas ir adresēta gan oranžajiem, gan zilajiem. Vispirms uzvarēja oranžie, tad zilie, un arī pie varas viņi ir šādā kārtībā bijuši. Es gribētu, lai premjers un prezidents dzirdētu, ka viņi ir atbildīgi par Maidanas notikumu vērtējumu. Viņi tagad ir pie vāras, viņi ir atbildīgi, taču gribētu, lai Timošenko kundze dzird šos vārdus. Arī viņi ir atspoguļo lielā mērā opozīcijas viedokli. Būt opozīcijā nenozīmē vēlmi būt varā tikai, bet tā ir iespēju piedāvāt alternatīvu. Ja cilvēkiem šī alternatīva liekas labāka, un ja cilvēks saprot, ka tāda alternatīva ir vajadzīga, tad mēs būsim daudz ko panākuši, jo cilvēki tad mūs atbalstīs. Nevis Viktors Kličko, bet Vitālijs Kličko ir lielais bokseris. Ir divi Kličko. Divi bokseri turklāt. Paldies sirds kungam. Kelam kungs. Viens no vissvarīgākajiem rezultātiem padomu savienības sabrukumam bija neatkarības Ukrainas izvēle. Tā ir valsts, kas varētu būt Eiropas Savienības nākotnes dalība valsts. Varu tikai atbilst, atbalstīt to, kā Janukovičs un jaunais parlaments ir uzsvēruši savas vēlmes iestāties Eiropas Savienībā, jo neatkarīga, nekorumpēta Ukraina, Ukraina, kurā valda likuma vara, ir ļoti svarīga stabilitātei visā kontinentā bez tādas demokrātiskas pārvaldes. Ne, mēs nevaram iedomāties arī demokrātisku Krieviju. Vakar seši gadi pagāja kopš oranžās revolūcijas. Diemžēl lielais potenciāls šīm izmaiņām ir iztērēts. Taču demokrātijas uzvara 2004. gadā daudz partiju valsts brīvības presē nodibināšana ir palikusi, un mūsu rezolūcijā mēs izsakām rūpes par eh, demokrātisko brīvību ierobežojumiem, taiskaitā mēdīju sfērā. Drošības dienas ir sākuši iejaukties demokrātiskajā pilsoņu dzīvē. Domāju, ka ļoti svarīgi jaunai valdībai likt saprast, ka Eiropa ir atvērta, jebkādai sadarbībai, taču tās cena nenozīmē, ka mēs neievērosim brīvības pārkāpumus kā labiem draugiem, mums ir jābūt atklātiem un konsekventiem savu vērtību aizstāvēšanā. Diemžēl sešus gadus pēc šīs revolūcijas jaunā elite nevar pieņemt to, ka oranžā revolūcija bija populārās gribas izteiksme un šīs revolūcijas rezultāti var ļaut sabiedrību integrēt labāk. Paldies! Paldies Kelam kungam, Kolaska Bobinska kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs nerunāšu par to, kas mums ir jādara Ukrainai vai kas Ukrainai ir jādara mūsu labā, taču par to, ko Ukrainai jādara savā labā. Ukraina vēlas integrēties Eiropas Savienībā, bet mēs dzirdam arī to, ka ir pārkāpumi pamatvērtībās, pamatbrīvībās. Mēs dzirdam, ka žurnālisti televīzijas stacijā, kādā kanālā ir ierobežoti. Mēs esam dzirdējuši arī no neatkarīgiem avotiem, ka no 65 reformām tikai 4 ir veiktas. Un pēdējo debašu laikā daži cilvēki teica, ka mēs eh, varam pārmest šos pārkāpumus, bet tādā veidā mēs varētu novērst Ukrainu no integrācijas ceļa, labāk ne nekritizēt uh, viņus par pārkāpumiem, bet aicināt uz reformām. Es tomēr domāju, ka mums ir nepieciešams aizstāvēt demokrātiskās vērtības. Mums jārunā par vērtībām, un valdībām ir jārunā par reformām. Un mums ir jāpārmet Ukrainai demokrātisko tiesību pārkāpumi, un mums ir jāsniedz instrumenti, lai mēs varētu veicināt demokrātiju Ukrainā. Ir labi, ka mēs esam parakstījuši protokolu, kas ļaus Ukrainai pieeja dažām mūsu programmām. Mēs varēsim arī liberalizēt vīzu režīmu, taču Ukrainai pašai ir jāveic šīs reformas. Paldies! Paldies! Tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Man ir 17 runātāji, un mums ir vairāk runātāju, nekā mēs bijām gaidījuši, pieteikušies. Pirmais runāts Kozlovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie kolēģi, oktobra plenāra sēdes laikā komisārs uzsvēra to, ka uh, attiecības ar Ukrainu jāvērtē balstoties uz trīs notikumiem - ministru uh, tikšanās, vietējā, paš, vietējās pašvaldību vēlēšanas un samits. Um, es eh, piedalījos vēlēšanās kā novērētājs kopā ar Kovaļu kungu un, diemžēl, izmaiņas vēlēšana likumā trīs mēneši pirms vēlēšanām un 2004. gada konstitūcijas atcelšana norāda uz to, ka Ukraiņiem nav pašlaik sajūtas par stabilu likumu, par slabu likumdošanu. Uh, Arī pašreizējā valdības rīcība uh, liek apšaubīt demokrātiskos standartus Ukrainā. Ir nepieciešams cīnīties arī pret korupciju un kontrolēt valsts administrāciju, taču es ceru, ka mūsu uh, rezolūcija dos impulsu Ukrainai uzlabot eh, ekonomiku un veikt arī institucionālas reformas. Paldies, Kazlovska kungam! Paldies, nākamā Pinkevičūtas kundze. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, parlamento kompromisinė. Paldies, priekšsēdētāji! Kompromisa rezolūcija par Ukrainu ir ārkārtīgi svarīgi pašiem Ukraiņiem un arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas ir tādēļ, ka Ukraiņa ir, Ukraina ir ļoti svarīgs partneris, īpaši raugoties no kaimiņattiecību politikas viedokļa. Un tieši tādēļ ir eh, svarīgi eh, tālāk turpināt eh, sadarbību ar Ukrainu, īpaši pie vīzu režīma, mēģinot to atvieglot un liberalizēt, cik vien ātri tas būs iespējams. <laughs> tas pats attiecas arī uz brīvās tirdzniecības līgumu. Mums ir uh, jāveido eh, vai jācenšas eh, stimulēt stabilitāti mūsu kaimiņu valstīs, un tādēļ reformas, demokrātijas reformas Ukrainā ir svarīgas. Taču mums ir jāsaprot, ka ir vajadzīgs laiks un pacietība, tāpēc nevajadzētu visu laiku tikai kritizēt Ukrainu, bet jāmēģina to arī iesaistīt un integrēt mūsu ģimenē. Un paldies, un tālāk. O, vīra kundzei vārds. Head kolēģid! Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi! To jau varēja paredzēt, ka Ukrainā viss ir neparedzams. Es saprotu, ka šī definīcija varbūt šodien vairs nedarbojas. Valdība tomēr ir spējusi stabilizēt situāciju un e, ekonomikā redzam, vērams pacēlums. Uh, Ukraina ir sab... ieinteresēta sadarboties ar Eiropas Savienību, taču tā ir divpusējs interese. Tā interesē arī sadarbība ar Krieviju, bet uh, Eiropas Savienībā, protams, ir vajadzīga stabila kaimiņu valsts kaimiņos. Ir, uh, protams, situācijas, kad nevienmēr tiek ievērotas uh, visas uh, demokrātiskās tiesības, un Ukrainai ir jāsaprot, ka mēs no savām prasībām neatteiksimies. Uh, man ir jāsaka, ka lēmums, kas tika pieņemts šeit pagājušajā nedēļā, uh, atcelt uh, rezolūciju un balsojumu par to, uh, bija pareizs lēmums. Es domāju, ka rīt mēs balsosim par sabalansētu dokumentu, kas nāks par labu Ukrainai. Tālāk Stojanokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju parlamenta delegācijā, kas apmeklēja Ukrainu. Uh, Un es gribu teikt, ka atbraucu atpakaļ ar dalītām jūtām. Mēs redzējām protestētājs, mēs redzējām pārkāpums, bet mēs redzējām arī labo. Es pilnīgi piekrītu, konstit, ka uh, eh, konstitucionālās tiesas lēmums mm, faktiski, zināmā mērā, novērsa šķēršļus stabilitātei. Es domāju, ka Tieši tie Eiropieši, kas dzīvo šodien Ukrainā un strādā, ir savu veidu uh, vēstneši, uh, Eiropas Savienības vēstnieki. Es domāju, ka vīzu uh, režīms, protams, arī ir ļoti svarīga lieta, jo, piemēram, daudz, teiksim, rumāņu un ungāri, kas dzīvo Ukrainā, varēs brīvi ceļot uz savām tātad senču zemēm pēc 300 gadu ilga pārtraukuma. Andrikienas kundze, paldies priekšsēdētāji. Pavisam nesen Ukraina bija līderi salīdzinot ar citiem austrumu partneriem. Es domāju, šeit es domāju ekonomisko reformu, tiesu sistēmas reformu veikšanā. Pēdējie notikumi gan izraisa zināmas bāžas. Tāpēc mums ir jāizsaka eh, savas bāžas par uh, sliktajām lietām, kas notiek, par pārmērīgo varu, kas tiek piešķirt drošības dienestiem, par pārāk drastiskajiem pasākumiem, eh, kas uh, tiek vērsti pret uh, masu mēdījiem un uh, nevalstiskām organizācijām. Mēs, protams, varam izmantot uh, pātagas un burkāna politiku, bet labāk jau, protams, būtu izmantot vairāk burkānus. Tātad stimulus, pozitīvus stimulus Ukrainas eh, dalība Eiropas Savienībā ir mums strateģisks mērķis, un mums ir jāatrod atbilstoši pasākumu, kā to realizēt. Paldies, vienamā kolēģa Mirska kungs. Priekšsēdētāji, man ir viens jautājums visam Eiropa deputātiem Priekš kam bija vajadzīga šī rezolūcija par Ukrainu šobrīd? Priek, palīdzēt, jaun, e, palīdzēt jaunai Ukrainas valdībai vai iejaukties valsts iekšējā situācijā pirms pašvaldību vēlēšanām un neļaut viņiem pašiem labot situāciju valstī. Uzskatās, ka iejaukties pirms pašvaldību vēlēšanām Paklusam bija sastādīts teksts, kurš saturs ap, apsverumu, ka Ukraina viss ir ļoti slikti. Tā ir, taču tie cilvēki, kam gribas savādāk parādīt īstu, īstu situāciju, Ukraina kļūdās. Turpmāk vajag pienācīgi un plašāk atspoguļot faktus un tikai pēc tam rakstīt. Mums jābūt ļoti nopietniem savos secinājumus, taču mēs pļausim to, ko sējam. Paldies! Dank, Zum Abschluss des Catch the Eye Verfahrens Frau Kollegin Basescu. Un tālāk Basescu kundzei vārds. Un aspekt important al... Priekšsēdētāji, viens no nozīmīgiem aspektiem šodienas debatēs ir caurskatāmības trūkums vēlēšanās 31. oktobrī un tas apliecina, ka uh, Ungāra, uh, Ukrainas iestādes mēģina ietekmēt plašsaziņas līdzekļus, ka lielu lomu spēlē arī slepenie dienesti, un es ļoti priecājos par Eiropas Savienības ieguldījumu Ukrainas um, attīstībā, arī par pirmdienas samita rezultātiem. Ukraina kā viena no um, valstīm ar pieeju Melnajai jūrai ir ļoti būtisks ekonomiskais partneris e Eiropas Savienībai. Un arī Rumānija ir piekritusi ieviest vīzu atvieglojumus Ukrainas pilsoņiem. Un tagad došu vārdu komisāram Deguhtam. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms atbildējuši uz jautājumu, ko uzdeva Valjanas kundze par valsts iepirkuma likumu, ka tika pieņemts likums, mēs to vērtējām pozitīvi, bet tika Eh, šis likums tika vēl papildināts ar pielikumiem. Un tika izma, izdoti, tad šie grozījumi attiecās uz atbalstu tieši enerģētikas sektorā. Un pašreizējās situācijas analīze uh, tiešām parādās rezolūcijā, par ko balsojums būs rīt, un mēs, kā Eiropas Savienība, protams, vēlamies noteiktu ietekmi arī izmantojot šos pārobežu nolīgumus ar Ukrainu. Un es